Okay, we... Godāmie kolēģi, mums ir jāsāk otrā daļa uzklausīšanai par ceturto dzelzceļa pakotni. Šajā pēcpusdienā esam ieplānojuši iedziļināties drošības jautājumos un tehniskajās specifikācijās. Mums ir pieci vieslektori un pēc tam es došu vārdu ēnu referentiem. Nē, es atvainojos referentiem, pēc tam koordinatoriem. Pirmais runātājs pārstāvēs ražotājus Jose Kortazārs Objekta. Viņš ir eh, CAF BA Sain tehnoloģiskais direktors. Tāpat uh, arī UNIFE dalībnieks. Lūdzu, objektas kungs, jums tiek atvēlēts desmit minūtes. Lielas paldies, lielas paldies, ka devāt man šo iespēju jūs iepazīstināt ar ražotāju viedokli par starpsavietomību un auto, transporta līdzekļu apstiprināšanu. Šie jautājumi ir kļuvuši par problēmu mums pašiem, ražotājiem. Uh, Es vēlētos jums pastāstīt, kāda ir pašreizējā situācija. Ja ir runa par eh, mūsdienu apstiprināšanu, tad galvenokārt ir jāatcerās, ka šie jautājumi izmaksā ļoti dārgi un prasa daudz laika. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka pārobežu operācijām ir vajadzīgas atsevišķas atļaujas no katras dalībvalsts. Vēl katra dalībvalsts piemēro citādus noteikumus, un šie atšķirīgie noteikumi ir apmēram 11 tūkstoši. Tātad šo noteikumu ir ļoti daudz. Tas rada ļoti daudz problēmu. Tas nozīmē, ka nav vienotā Eiropas tirkus. Kāpēc gan tas izmaksā tik dārgi un kāpēc tas prasa tik daudz laika? Esam aprēķinājuši, ka 1,2 miljardi eiro transporta līdzekļu gaida šo atļauju, un atļaujas process dažkārt prasa pat divus gadus. Agrāk bija paredzēta apstiprināšana, starp apstiprināšana. Mēs domājām, ka tas varētu būt labs risinājums, bet, diemžēl, šo 11 tūkstošu tehnisko noteikumu dēļ, ko uzstāda dalība valstis, šī stāvstarpējā apstiprināšana ir praktiski neiespējama. Kas tad rūpniecībai ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga vienota Eiropas celsaļa aģentūra. Atļauju tad sniegtu šī aģentūra, tā noteiktu izmantošanas teritoriju un tā noteiktu arī pilnvarošanas noteikumus. Dažādas valstis uzstāda atšķirīgas noteikumus un arī procedūras ir atšķirīgas. Mums patiešām ir vajadzīgas vienotas procedūras un vienoti noteikumi. Tagad es vēlētos paskaidrot, kāda ir pašreizējā sistēma, kādā situācijā tagad atrodamies. Protams, mēs atrodamies ļoti līdzīgā situācijā kā Nobo un Debo. Jā, tehniskie faili iekļauj ārkārtīgi daudz dažādu dokumentu, kuros mēs uh, parādām, cik atšķirīgi šie standarti var tikt piemēroti. Vietējās aģentūras pārbrauda starpsavietojamības noteikumus, un Debo savukārt pārbauda nacionālos noteikumus. Tātad tiklīdz kāds transporta līdzeklis tiek ievietots tirgū, ir jāsameklē atļauja. Tātad ir jādodas uz visām valstīm, kas ir iesaistītas, un katrā valstī šī atļauja ir jāiegūst, pirms tirgu var uh, izplatīt konkrēto ražojumu. Lielākā problēma nav ar to saistīta, bet gan uh, ir jāatcerās, kādā veidā dalībvalstis sadarbojas savā starpā. Ko tad mēs sagaidām? Mēs gaidām, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra būs tāda kā viens pieturs aģentūra, kas ļaus mums pārvarēt pašreizējos šķēršļus. Jā, protams, būs vajadzīgi šie tehniskie dokumenti, tos izvērtēs Nobo and Debo, bet atļauju izsniegs Eiropas dzelzceļa aģentūra, kas darbosies kā viens pieturs aģentūra. Uh, Un, protams, pēc tam dzelzceļa uzņēmumi pieņems lēmumus par komerciālu pielietojumu. Protams, katram ražojumam tiek izveidot arī drošības pārvaldības sistēma. Ir skaidrs, ka mēs nevaram sistēmu nomainīt vienas dienas laikā. Vislielākā problēma ir tā, kā mēs varam uh, nodrošināt, lai kandidāts vēršas dzelzceļa aģentūrā. Uh, Tāpat arī ir jāiesniedz vajadzīgā informācija dalībvalstīm, lai varētu saņemt komentārus no nacionālajām iestādēm. Tādā veidā mēs varētu izvairīties no problēmām, kas var parādīties atsevišķās dalībvalstīs. Un, protams, dzelzceļa aģentūra tad arī varētu izsniegt atļauju. Tātad galīgais mērķis ir tas, ka dzelzceļa aģentūra darbojas kā viens pieturs aģentūra, kas izsniedz transporta līdzekļa atļauju. Protams, mums ir jāsaprot arī, eh, kāda ir pielietojamība, cik plašā mērogā to var piemērot. Protams, ir jāizvērtē visas tehniskās specifikācijas starpsavietojamībai, ir jāievēro arī nacionālie noteikumi dalībvalstīs. Vēl, kāds svarīg, vēl kāda svarīga lieta ir jāpārbauda, vai transporta līdzeklis atbilst ne tikai citu valstu transporta līdzekļiem, bet arī to tīkliem, jo, protams, ka transporta līdzekļiem ir jāspēj pārvietoties dažādos tīklos un dažādās tīklu grupās. Pārējais periodā vajadzētu atcerēties, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra nevar sākt darboties jau pirmajā dienā. Protams, mums ir jāiesaistā arī dažādi apakšlīguma slēdzēji. Tāpat arī ir jāatcerās, ka atļaujas izsniegšana saistās ne tikai ar vienu valsti. Protams, transporta līdzekļa atļauju līdz ar to vajadzētu izsniegt tieši dzelzceļa aģentūrai un nacionālās uzraudzības iestādes savukārt varētu veikt uzraudzību, jo pašlaik ēra vēl nespēja to darīt. Bet Ja ir runa par atļaujas izdošanu, tad es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai, teiksim, drošības iestādes dalību valstī var izsniegt atļauju, un tad kandidāts var izvēlēties, kur viņam doties. Bet dzelzceļa aģentūrai tomēr ir jādarbojas kā viens pieturs aģentūrai, kas spēja paveikt visus šos pienākumus. Atkal atkārtošu, ka procedūras ir ļoti nozīmīgas, un katrā valstī ir ļoti daudz dažādu noteikumu. Tieši tāpēc paralēli būtu jāuzsāk darbs pie iespējas samazināt pašreizējos nacionālos tehniskos noteikumus. Mums ir jāpaskatās uz procedūru, kāda tiek pielietota katrā valstī, un iespējams šo darbu nevarēs paveikt viena vai divu gadu laikā. Būs vajadzīgi vismaz trīs vai četri gadi. Iespējams, būs daudz vietu, kur šie nacionālajie noteikumi tomēr būs vajadzīgi. Noslēgumā ir vairāki svarīgi elementi atļaujas procesā, pies, pies, nodrošināšanā. Eiropas dzelzceļa aģentūra varētu būt tāds kā uh, vienas pieturas aģentūra un arī procedūru sardze. Ir ļoti svarīgi, lai procedūras būtu vienotas. Protams, tā ir tāda kā vienota pieeja, bet tajā pašā laikā mums ir vajadzīga arī evolucionāra pieeja, tā lai Nacionālās uzraudzības iestādes vairākus gadus varētu darboties paralēli dzelzceļa aģentūrai. Un, protams, kandidātiem vajadzētu arī noteikt, kādā teritorijā viņa transporta līdzekļi darbojas. Un, protams, ka šo teritoriju arī aptver transporta līdzekļa apstiprinājums. Tiklīdz kā tiek noteikta šī teritorija, tā eh, dzelzceļa aģentūra piešķir vajadzīgo autorizāciju. Un, protams, ka vajadzētu arī paskatīties, vai tiek ņemtas vērā nozares prioritātes Tieši tāpēc mēs atbalstām pašreizējo komisijas priekšlikumu tā pašreizējā redakcijā. Noslēgumā trīs galvenās idejas. Dzelzceļa rūpniecībā ir vajadzīga harmonizēta Eiropas pieeja transporta līdzekļu atļauju piešķiršanai. Laiks ir ļoti būtisks. Laiks vienmēr ir svarīgs. Un trešais tehniskais pīlārs, ko mēs šodien skatīsim, ceturtajai dzelzceļa pakotnē nedrīkstētu būt uh, šķērslis. Tas nedrīkstētu palēnināt uh, dzelzceļa pakotnes pieņemšanu. Mums ir jānodrošina, lai šī sadaļa tiktu pabeigta tikpat ātri kā pārējās pakotnes daļas. Mēs nedrīkstam pavadīt stundām laika pie transporta līdzekļu apstiprināšanas. Mūsu inženieri uh, vēlas Eiropai labāku nākotni, un tieši tāpēc viņi arī vēlās, lai viņu darbs dotu labumu. Lielas paldies, lielas paldies objektas kungam. Es vēlētos pie mums komitējā sveikt apmēram 40 eh, skolniekus no Marseļas koledžas. Viņi ir ieradušies pie mums pēc Dantāna kunga ielūguma. Es atvainojos, ka jums ir jāstāv tāps aizmugurē. Eiropas parlaments ir šokējoši lēns nodrošinot piekļuvi mūsu sanāksmēm. Ir ļoti grūti parlamentā atrast vietu, kur apsēsties un uzklausīt debates. Tas ir tāpēc, ka mums ir jārezervē vietas deputātiem, un pārējās vietas savukārt aizņem uzņēmē, uzņēmumu un lobiju pārstāvji. Es atvainojos, ka mums ir jāstāv Mēs jūs priecāmies redzēt mūsu komitejas sanāksmē. Mēs ceram, ka jūs varat sekot līdzi vismaz daļai no debatēm. Kā jau es minēju, man ir tiešām žēl, ka mūsu sanāksmēs sabiedrībai ir tik grūti piedalīties. Mēs it kā sakām, ka mūsu sanāksmes visiem ir pieejamas, bet tad, kad sabiedrības pārstāvji ierodas, tad viņiem ir jāstāv kājās. Iespējams, ka mums vajadzētu parlamentā papētīt šo jautājumu, kā mēs varētu nodrošināt, lai sabiedrība var uzklausīt mūsu debates. Mums nav nekādu galeriju vai vietu, kur sabiedrības pārstāvji varētu apsēsties un klausīties. Lūdzu, lūdzu, nāciet sēdiet šeit, tur, kur ir tās zaļās zīmītes aizmukurai arī ir pilnīgi brīva rinde. Tas tiešām ir smieklīgi. Es zinu, ka jūs nesat ieradušies uz visu pēcpusdienu, bet tad jūs redzat kādu zaļu zīmīti, tad mierīgi apsēdieties. Un, ja kāds jums kaut ko saka, tad atbildiet viņam. Priekšsēdētājs teica, ka mēs drīkstam apsēsties. Un, ja kāds vēlas sēdēt šeit priekšā, so, one, two, three, four. šeit priekšā arī ir deviņas vietas brīvas. Tāpēc deputātiem ir grūti te sēdēt. Viņiem liekas, ka viņi dabūs kriku kaklā skatoties uz mani prezidijā. Three, four, well. Lūk, te arī ir piecas vietas brīvas. Lūdzu, lūdzu, nāciet šeit apsēdieties. Row, become... Mierīgi varat sēdēt pirmajā rindā, kļūstiet par deputātiem. Don't sit where there's white ones. Nesēdiet eh, tur, kur ir baltās zīmītes, sēdiet šeit. Ok. Here you are, young ladies. Here you are. Jankons, es lūdzu, nāciet šeit uz priekšu. There we go. Right, that solved the seating. Nu, lūk, esam atrisinājuši izvietošanas problēmu. Paldies deputātiem par to. Man patiešām nepatīk šī problēma. Nākamnedēļ visi jums klāstīs, ka Viņi jūs pārstāv šeit Eiropā, Eiropas pilsoņus, bet eh, tajā pašā laikā, kad jūs ierodaties pie mums, jums ir jāsēž, jāstāv zāles aizmugurē. Tagad eh, skatīsimies šo problēmu no dzelzceļa uzņēmumu viedokļa. Pie mums ir ieradies Einhovena kungs, kurš pārstāv Nīderlandes dzelzceļu. Franču valoda pieejama trešajā kanālā. Eindhovena kungs. Van het Europees Parlement. Namens NS, dank ik u. Priekšsādātāja kungs. Sirsnīgs paldies! Esmu ļoti iepriecināts, ka var ierasties un arī uzrunāt jūs un informēt jūs par um, to, kas ir ļoti nozīmīgs. Priekšstādākungs, jūs uh, ievadvārdos uh, aicinājāt izteikt savu viedokli par tehniskajiem jautājumiem un arī par to, vai mēs varam um, sasniegt Eiropas komisijas nospraustos mērķus. Es ļoti labprāt par to runāšu, taču sākumā gribu pastāstīt, ko esam sasnieguši Nīderlande dzelzceļa jomā. Pēc pirmās kopējās pakotnes pieņemšanas dzelzceļa jomā Nīderlanda ātri pievērsās tā īstenošanai. Tas attiecās arī uz otro un trešo pakotni infrastruktūras menedžeri un a, a, pārvaldītāji tagad ir pilnībā nodalīti. Sadarbība ir garantēta, sadarbība ir ļoti cieša. Ir sadarbība noteikti tā sauktajā OCC tāpā. Un tas ir novens pie tā, ka ir zināma deregulācija pasažieru pārvadojumos un pilnīgi kravu pārvadojumus. 140 miljoni uh, vilcienu kilometri tiek uh, ik gadu uh, piedāvāti, un uh, ļoti liela daļa tiek uh, pārnesta uz citu piedāvātāju uh, pleciem. Mums ir dažāds sadalījums starp īpašniekiem, arī dažādi vilcieni tiek izmantoti, ir piemēram intercity vilcieni, tad arī vietējais dzelzceļa transports un pēdējā, pēdējo gadu laikā ir pārvadāti vairāk par 30% pasažieru nekā līdz šim. Tas ir ļoti nozīmīgi, un tas, tās ir sekas tam, ka jau desmit gadu laikā esam īstenojuši šo, šīs kopējās dzelzceļa pakotnes. Kādēļ to stāstu? Tādēļ, ka ceturtā dzelzceļa pakotne nevar tikt skatīta pilnīgi atšķirīgi no iepriekšējām. Un mūsu galvenā motivācija ir tāda, ka uh, Uh, dzelzceļam jāpatur tā uh, nozīmīgā loma. Bez izmaiņām tas nenotiks. Un daudzās valstīs, it īpaši arī uh, rietumu valstīs, uh, ir uh, dažādi uzlabojumi nepieciešami un arī attīstība ir nepieciešama. Mēs varam uh, atbildēt uz jautājumu par attīstību gan ar jā, gan ar uh, nē. Protams, ka ir liels iespējas. Uh, kas izriet no komisijas priekšlikumiem, ir iespējams uzlabojums, uh, situācija var uh, kļūt efektīvāka, un uh, patiešām var būt pozitīvas iespējas. Taču uh, mūsu viedoklis, un Groša kungs arī uh, jautāja, kāds ir mūsu viedoklis, tad mūsu viedoklis ir tāds, ka ceturtā dzelzceļa pakotne vēl īsti nenovad pie cerētā mērķa. Un tagad pastāstīšu, kādēļ tas ir tā. Priekšsēdētāja kungs. Nu, sākumā ēra un a, aģentūras a, saikne. Tā tad uh, ir uh, nodarbojas gan ar rītošo uh, daļu, gan arī ar uh, operatoriem, bet līdz šim lēmumi tiek pieņemti ļoti ilgi un uh, to izmaiņa ir samērā uh, dārga. Protams, ka ir uh, jāsaglabā arī uh, gan NSA, gan arī uh, tas, ka ir nepieciešams šī zināšanas par standartiem, par to, kā eh, standarti jāsaglabā eh, un kādas eh, drošības, kā drošības noteikumi ir jāievēro. Tas ir nozīmīgi, lai nākotnē arī dzelzceļa transports būtu ļoti drošs. Taču kā koordinators nacionālajām drošības Uh, un arī uh, dzelzceļa drošības institūcijām, par tām jāsaka, ka pirmkārt ir nepieciešama pareiza uh, dokumenta īstenošana un arī ar saskaņojamību un interoperabilitāti. Mēs redzam, ka šeit vēl ir uzlabojumi iespējami. Mēs esam formulējuši mūsu mērķus, sastādījuši ETS dokumentu un ETMS dzelzceļa daļas īstenojot ir uzkrāt zinām pieredze. To esam šajos dokumentos uh, ietvēruši. Taču jāsaka, ka pat laban jau mm, tomēr daudzi piegādātāji ir uh, monopola situācijā. Un NSA organizācijas vislabākā veidā pārzina situāciju, tādēļ ir nepieciešama kontakts starp NSA un ERA. Un ERA savukārt var piedāvāt tādas optimizēšanas pasākums, lai dažādos, dažādās prasības arī uh, saskaņot. Tas jādara ir, eh, nu, piemēram, specifikācija eh, robežās. Nīderlandi daudz tiek uzskatīts arī par eh, jaunajiem dokumentiem, gan arī par tehniskajiem apstākļiem. Diskutējot uh, par ER, uh, 24. pantā tiek runāts par to, ka uh, tā uh, ieņem centrālo lomu ETMS uh, īstenošanā. Un uh, tam aizvien lielāka loma piekrīt, ja mēs gribam sasniegt mūsu nospraustos uh, mērķus. Mēs domājam, ka ER ir būtiski tāds tā kā sistēma indikators, lai parādītu, kāda, atas, kāda uh, situācija ir uh, sasniegta. Uh, Bilbao uh, Barandikas kundze un uh, arī um, mūsu uh, referenti par uh, R. Mums ir jāsaka, ka ļoti uh, liela uzmanība jāpievērš ir jauno dokumentu izstrādē. Jo dažkārt tas, kas tiek piedāvāts, uh, rada ierobežojumus un ierobežojumus Un tam ir uh, iespējama pat negatīva uh, ietekme uz tīkla paplašināšanu. Savukārt komisijas mērķi ir gluži pretēji, tā ir tīkla paplašināšana. Dalību valstis. Uh, dalību valstis. Uh, mēģina īstenot pieņemtos dokumentus. Nīderlandē konkrēti jāsaka, ka mūsu tīkli tiek darīti trīs daļās. Tas uh, bieži vien arī uh, sagādā problēmas uh, ceļotājiem. Pat labam uh, mēs izstrādājam optimizācijas pasākums. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nu, tāds optimāls uh, saraksts katram piedāvātājam, un ja šie saraksti vēl savstarpēji ir jākoordinē, tad tas piedāvā, ka ir vēl papildus uh, darba apjoms. Un tajā pašā laikā jāsaka, ka nu nekāda uh, situācijas sarežģīšana jau nav nepieciešama. Mēs gribam drīzāk uh, efektīvāku uh, sistēmas darbību, un to vēlas arī ceļojošie. Jo, ja sistēma ir pārāk sarežģīta, tad uh, cilvēki neizvēlas uh, dzelzceļu. Un, ja dzelzceļa saraksti nav savstarpēji saskaņoti, tad uh, aizvien uh, vairāk uh, paaugstinās risks, ka mm, šī nesaskaņotība pieaugtu, un šis risks pieaug aizvien ar jaunu piedāvātāju skaitu, kas iesaistās tirgu. Mums noteikti ir jāizmanto visas iespējas, kādas ir mūsu rīcībā, un lielāka fragmentācija novestu vēl tikai pie sliktākas kvalitātes. Tātad vēlreiz tīkla sadalījums ir slikta ziņa arī Nīderlandes nodokļu maksātājiem, jo piedāvātāji ir dažādi, un tas var novest pie tā, ka ir nepieciešams vēl papildu kapacitātes, un tas savukārt nozīmētu papildus investīcijas infrastruktūrā. Nīderlandes ministri jau uzsver, ka um, tas nav risinājums. Uh, infrastruktūra nav pietiekama dažās, dažos uh, nogriežņos. Komisija uh, vēlas paplašināt uh, šo uh, piedāvājumu, taču tas diez vai tā notiks gluži pretēji. Uh, drīzāk domājam, ka piedāvājums samazināsies, un tas novadīs pie papildus investīcijām, pie papildus izdevumiem infrastruktūrā, kas nebūtu nepieciešams, ja paliktu integrētais tīkls. Tātad šī infrastruktūras izmaksu pieauguma nozīmē, ka pieaugs arī uh, izmaksas kopumā. Un priekšsēdētāji kungs noslēgumā teikšu to, ka jau kopš pirmās dzelzceļa pakotnes pieņemšanas esam sākuši aktīvu darbu gan ERA, gan arī savstarpējās saskaņojumības uh, jomā un gribam stiprināt šo sektoru, šo darbības sektoru. Mēs efektīvi uh, pildam mūsu uzdevums, uh, pildam arī mūsu uh, pienākums un uh, Priekšsēdētājs teikšu tā, ka kopumā redzam uh, labas iespējas, bet par tehniskajiem noteikumiem jāsaka, ka tie ir ļoti precīzi jāizstrādā un jāīsteno. Priekšlikums par liberalizāciju dzelzceļa sektorā uh, pats no, dažreiz tā saka, ka tas pats pa sevi nevirzīsies uz priekšu, bet tas tā nav. Tas nav attiecībā uz Nīderlandu un noteikti nav arī attiecībā uz daudzām citām valstīm. Mēs domājam, ka pārāk liels sadalījums Nīderlandai nebūtu pozitīvs. Tas nav saistīts ar liberalizāciju. Mēs neesam pret liberalizāciju, bet mēs esam pret sadalījumu šajā integrētajā tīklā. Tas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz ceļotājiem un Nīderlandes nodokļu maksātājiem. Eiropas komisija piedāvā vienotu pieeju, un mūsu skatījumā tas nav īsti pareizi. Nav pareizi, lai arī tas mērķis eh, tomēr ir eh, sasniedzams un labs, jo katrai valstī ir sava specifiska situācija attiecībā uz dzelzceļu, un dalību valstīm jālemj, kā tās vēlas vislabāk sasniegt eh, Eiropas komisijas nosprāstos mērķus. Un tieši šī brīvība noved pie tā, ka dzelzceļa. Uh, attīstība Nīderlandē ir bijusi pozitīva, aizvien vairāk ceļotāji izvēlas dzelzceļu un kvalitāte, kas tiek piedāvāta, ir tiešām samērā, ir tiešām laba. Paldies! Paldies! Paldies. Nākamais runātais vadīl, profesors Vadilo no Basku valsts Spānijā. Pastāstīs mums par viņa redzējumu attiecībā uz savstarpējo savietojamību dzelzceļa sektorā. Lielas paldies priekšsēdētājiem un paldies par iespēju no akadēmiskā skatu punkta prezentēt šo tēmu. Mana prezentācija koncentrējas lielākoties uz uh, priekšlikumu par sastarpējo savietojamību pārstrādātā versijā. Es teikšu pāris vārdu par pašu direktīvu, rūpniecību, saikni starp pirmo un otro. Tad pastāstīšu par profesionālajām kvalifikācijām un komentēšu sastarpējo savietojamību un tehniskās specifikācijas tai. Tad es pievērsīšos eh, atvērtiem jautājumiem, kas vēl pastāv pie specifikācijām un to, kā tie ietekmē akadēmiskās aprindas. Un tad mēģināšu eh, pabeigt ar eh, iespējamu TSI iekļaušanu nacionālajos standartos. Neatkarīgam novērotājam šķiet ir saprotami, ka šī direktīva nāks par labu ražotājiem, kā jau ir dzirdēts. Turklāt infrastruktūras uh, menedžeri, ja operatori tiks uh, labāk aizstāvēti, kā rakstīts direktīvas 29. Uh, pantā pirmajā punktā. Proti runa ir par visu nepieciešamu pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu labi aizsargātu tirgu. 29.1. konkrēti runājot par profesionālajām kvalifikācijām, ir pieminēts eh, personāls, kas ir atbildīgs par eh, atbilstības izvērtējumu Tiek pieminētas arī tehniskās un profesionālās normas, kas ir jāizvērtē pirms pielietošanas. Mēs runājam par ļoti plašu inženieru uh, pasākumu klāstu, kas nav vienkārši inženieru pasākumi, bet kas specifiski skar dzelzceļa tehnoloģijas un dzelzceļa zināšanas, piemēram, dzelzceļa dinamika ir viens no tādiem kritērijiem. Eiropas Savienībā situācija šajā ziņā ir labāk attīstīta salīdzinot ar ASV, līdz ar to daudz universitāšu Eiropā, kas piedāvā attiecīga līmeņa inženieru studijas, lai risinātu šīs problēmas. Un te es salīdzinu situāciju specifiski starp Eiropu un ASV. Nākamais punkts ir sastarpējā savietojamība. Šeit jāņem vērā, kas notiek ar TSI. Es um, jūs negarlaikošu ar visu, kas rakstīts uh, šajā slaidā, bet mums ir 17 TSI, tas man jāpiemina pieci ir eh, transversāli, vēl pieci ir eh, ātrgaitas un eh, pārējie skar konvencionālu dzelzceļu. Daži ir marķēti ar bultiņām, un pie šiem marķētiem ir vēl atvērti jautājumi, kas varētu interesēt akadēmiskās aprindas pie pirmās bultiņas, kur pieminēti četri atvērti jautājumi. Prasības attiecībā uz ritošo sastāvu, vibrāciju līmenis, trokšņu līmenis. At, visi atvērti jautājumi, kas skar infrastruktūru. Un uh, arī prasības, lai mazinātu vēja ietekmi. Tātad ritošais sastāvs. Te arī konstatējams atverts jautājums, runājot par kravas vagoniem, runājot par gultņiem, par eh, tehniskām asīm, lokomotīviem, riteņiem riteņu izmēriem. Ritošā sastāva dinami, dinamiskā sastāvdaļa. Daži punkti, starp citu, nemaz nav tehniski saistīti ar uh, transporta līdzekli vai dzelzceļa tīklu. Ļaujiet pieminēt dažus dažas konkrētas lietas. Tas, ko jūs redzat šajā slaidā, tas ir radies uh, pēc uh, izmēģinājuma ar vecāku dīzeļu motoru. Jūs redzat, kas notiek ar sliedēm. Jābūt piesardzīgiem. Vēl viens piemērs nākamajā slaidā te tika izmantoti neadekvāti riteņu profili, un jūs redzat, kas notiek ar materiāliem. Ir vērojamas deformācijas. Un tas mani noved pie projekta Shift Rail. Horizonta 2020 programmas ietvaros kas nu kādu laiku tiek skatīts, tiek uh, paredzēts atbalsts arī šim projektam un piecām prioritātēm, kas uh, attālotas slaidā. Vispirms tehnoloģijas augstas kapacitātes vilcieniem, satiksmes pārvaldība un kontrolas sistēmas, ilgtspējīgi kravas pārvadājumi, IT tī risinājumi un uh, augstas kapacitātes infrastruktūra, kas būtu arī izmaksu ziņā efektīva. Kas mūs vēl interesē, ir kā integrēt TSI nacionālajos standartos. Pašreiz mums uh, Ir nacionāla standarta no vienas puses, un mums ir nacionālās aģentūras un Eiropas dzelzceļa aģentūra. Tā kā integrēšana noteikti būs uh, ilgs process. Bet universitātes dalībvalstīs kā neitrālas uh, iestādes var palīdzēt šai integrācijai un apvienošanai. Un lūk, secinājumi no tā visa direktīvas projekts um, dod labumu ražotājiem un apsver, kā palīdzēt infrastruktūras pārvaldītājiem. Nākamais punkts Eiropas universitātes ir ļoti aktīvas, piedāvā programmas uh, sakarā ar specifisko dzelzceļu tehnoloģiju izglītību un uh, var mums palīdzēt ar augstu kvalificētu personālu. Nākamais punkts - Shift Rail projekts Horizons 2020 programmas ietvaros. Šis projekts var palīdzēt uh, risināt vēl atvērtus jautājumus pie TSI, tāpēc uh, jāpalīdz šai iniciatīvai. Uh, Gaidām palīdzību no komisijas puses, no transporta komitejas, eh, arī šeit parlamentā. Un pēdējais punkts - universitātes katrā valstī ir neitrālas, neatkarīgas iestādes un gatavas palīdzēt integrēt TSI un nacionālus standartus. Lielas paldies! Lielas paldies! Eh, Garcia Vedīļo kungām. Nākamais runātājs ir Mīko Peris. Viņš ir Rail Baltica projekta menedžeris Igaunijas ekonomisko lietu un komunikāciju ministrijā. Un viņš runās par uh, specifisku lietu, par izolētiem tīkliem. Lūdzu, Pēriskungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Godāmā priekšsēdētāja, godāmie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, Kā jau tika minēts, mani sauc Mīko Peris. Es strādāju Igaunijas ekonomisko lietu un komunikāciju ministrijā. Esmu Igaunijas projekta vadītājs reģionāli ļoti svarīgam dzelzceļa projektam Rail Baltica. Šodien esmu nolēmis jums pastāstīt par ekspertu viedokli par uh, jaunajām kompetencēm Eiropas uh, dzelzceļa aģentūrā un savā uzstāšanās laikā es to saukšu vienkārši par aģentūru. Kaut gan esmu no Igaunijas, es eh, vēlos eh, runāt eh, par lielāku reģionu, vēlos izteikties par visām Baltijas valstīm kopā. Visiem ir ļoti labi zināms, ka Baltijas valstu dzelzceļa sistēmas ir mazliet atšķirīgas no dzelzceļa sistēmām Eiropas Savienībā. Vēsturisku iemeslu dēļ mūsu dzelzceļa tīkls nav pilnībā pievienots Eiropas dzelzceļa tīklam. Tieši tāpēc Baltijas tīklu bieži vien sauc par izolētu dzelzceļa tīklu. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, tam ir jāpievērš uzmanība, diskutējot par aģentūras jaunajām kompetences sfērām. Tajā pašā laikā es uzsveru, ka neko manā runā nevarētu uh, iztulkot kā tādu, ka mēs nevēlamies pārvarēt šo šķērsli. Gluži pretēji, šī jaunā dzelzceļa līnija Rail Baltica aizpildītu šo plaisu Eiropas TNT tīklā. Pašlaik visas Baltijas valstis kopā ar Poliju un Somiju pieliek kopīgus pūliņus, lai realizētu Rail Baltica projektu cerams līdz 2023. gada beigām. Dāmas un kungi, mēs uzskatām, ka komisija ir iesniegusi ļoti labu tiesību aktu kopumu. Ceturtā dzelzceļa pakotne tiek uzskatīta par ļoti svarīgu dokumentu paku, jo parastais pilsonis un dzelzceļa uzņēmumi Eiropas Savienībā noteikti daudz iegūs no šiem dokumentiem. Patiešām grūti ir vērsties pret šīs pakotnes vadošo motīvu, proti dzelzceļa tirgus atvēršana, uh, starp savietojamības un drošības noteikumu harmonizācija un pats pēdējais, bet ļoti būtiski - birokrātijas samazināšana certifikācijas procedūrās. Mēs uzskatām, ka visi eh, šie mērķi ir apsveicami un noteikti ir jāsasniedz. Mēs uzskatām, ka likumdošanas priekšlikumi, kas tiek iesniegti, noteikti dotu savu ieguldījumu Eiropas kopējā tirgus funkcionēšanā vispārīgi un vienotas Eiropas dzēsietāpas darbībā, jo īpaši. Tagad es vēlētos pievērsties konkrētiem aspektiem šajā ieteiktajā regulas projektā, runājot par Eiropas dzelzceļa aģentūras kompetencēm. Es vēlētos īpaši pieminēt vairākus punktus, kas būtu jāuzlabo. Pirmām kārtām mēs gribētu aicināt ieviest skaidrāku darbu sadalīšanu starp nacionālajām drošības aģentūrām un aģentūru. Pašlaik šajā pakotnē ir diezgan fragmentēts pienākumu saraksts attiecīgām institūcijām. Līdz ar to mums ir ļoti grūti saprast, kādi ir mūsu pienākumi, nodrošinot maksimālu drošību un starpsavietojamību Eiropas dzelzceļa tīklā. Mēs ļoti apsveiktu kompetenču sadalīšanas pieeju starp aģentūru un nacionālajām drošības iestādēm. Mēs uzskatām, ka tiesību aktos vajadzētu iekļaut visaptverošu sarakstu ar konkrētiem uzdevumiem, kas ir jāveic šīm iestādēm. Tāpat arī ir jāizvairās no dubultošanās un ir jānodrošina labi līdzsvarota darba sadalīšana. Šajā darba sadalīšanā vajadzētu īpašu uzmanību pievērst izolētajiem tīkliem, Piemēram, darba sadalīšana certifikācijas jomā varētu tikt balstīta uz to, vai lokomotīvas ir jāizmanto Eiropas Savienības sliežu platuma tīklā, tas ir 14,35 mm tīkls, vai arī izolētajā tīklā, vai arī vai šī certifikācija tiks izmantota visā Eiropas Savienībā vai tikai konkrēti vienā dalību valstī. Attiecībā uz transporta līdzekļu laišanu tirgu iespējams risinājums varētu būt šāds. Aģentūra uh, varētu būt tāda kā viens pieturas aģentūra, kas koordinē attiecīgās nacionālās drošības iestādes. Bet, piemēram, ja transporta līdzeklis ir jāizmanto tikai vienā dalībvalstī, tad kandidāts var izvēlēties vai nu aģentūru, vai arī attiecīgo dalībvalsts iestādi. Rītošā sastāvā apstiprināšana, ja to izmanto nacionālām vai vietējām darbībām, uh, tad certifikācija iespējams varētu efektīvāk tikt veikta uh, tieši nacionālajās drošības iestādēs. Taču, vispārīgi runājot, būtu labi, ja aģentūra uzņemtos lielāku lomu certifikācijā, un, protams, mēs piekrītam komisijas mērķiem harmonizēt un pātrināt certifikācijas procedūras Eiropas Savienībā kopumā. Otrkārt, mēs vēlētos norādīt, ka Pēc eh, darba sadalīšanas aģentūrai vajadzētu dot skaidras pilnvaras, lai tā varētu veikt uzraudzības lomu pār nacionālajām drošības iestādēm. Mēs uzskatām, ka aģentūrai ir vajadzīgs skaidrs tiesiskais pamats, lai tā varētu iejaukties, ja izrādās, ka nacionālās drošības iestādes nespēj veikt savus pienākumus. Piemēram, ja ir nevajadzīga kavēšanās, ja dzelzceļu uzņēmumi iesniedz sūdzības un tā tālāk. Īpaši aģentūras eh, pilnvaras vajadzētu aizsargāt attiecībā uz nacionālajiem drošības noteikumiem un staus, starp, starpsavietojumības noteikumiem, kā jau tas ir ieteikts mm, likumprojektā. Mēs noteikti apsveicam arī pastiprinātu sadarbību starp aģentūru un nacionālajām drošības iestādēm. Treškārt, mēs gribētu ieteikt, eh, lai aģentūras kompetences sfēra tiek paplašināta pakāpeniskā veidā. Tas, protams, ir jādara nosakot skaidrus mērķus un detalizētus pārējais nosacījumus, kas ir jāieliek iekšā tiesību aktā. Ir jāatcerās, ka sākumā aģentūra visticamāk paļausies uz nacionālo iestāžu darbu, un, protams, ir jāatcerās arī par tehnisko standārtu um, gatavošanu, starp, starpsavietojumības standarti vēl ar vienu nav pabeigti. Mēs uzskatām, ka vajadzētu noteikt optimālu pārejas periodu, lai aģentūrā varētu pakāpeniski uh, uzņemties jaunus pienākumus. Mēs gribētu teikt, ka pašlaik nacionālās iestādes Baltijas valstīs ir darbojušās visnotaļ efektīvi, gan attiecībā uz laiku, gan resursiem. Šī efektivitāte ir jāsaglabā, un Tai ir jākļūst par aģentūras modus operandi, ja aģentūra uzņemsies savu jauno lomu. Viens praktisks aspekts e efektivitātei. Mēs gribētu ieteikt izmantot visaptverošu IT informācijas sistēmu, kas varētu kalpot visām certifikācijas procedūrām gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Kolēģi, es vēlētos tagad dot kopsavilkumu par Baltijas valstu viedokli par regulu par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Mēs uzskatām, ka vajadzētu paplašināt aģentūras kompetenci, taču ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstīm attiecībās procedūrām, mēs ieteiktu pakāpenisku pieju, palielinot aģentūras kompetences sfēru. Tāpat arī mēs vēlētos, lai tiek skaidri noteikta darba sadalīšana starp aģentūru un nacionālajām iestādēm. Šajā darba sadalīšanā mēs gribētu aicināt proporcionāli sadalīt kompetences sfēras eh, dalībvalstīm ar izolētajiem tīkliem. Tāpat arī mēs vēlētos uzsvērt, ka aģentūrai vajadzētu nodrošināt efektīvu certifikācijas procedūru gan attiecībā uz laiku, gan resursiem. Liels paldies par iespēju izteikties, un mēs labprāt sadarbosimies ar Trānu komiteju pie dažādiem dzelzceļa un arī transporta jautājumiem. Paldies! Paldies, Peris kungs! Pēdējais runātājs! izteiksies transporta konsultantu, um, no transporta konsultantu perspektīvas. Tas ir Francesko Dionorī kungs. Lūdzu, jums desmit minūtes. The, time, um, quick... Paldies priekšsēdētājiem. Īs ievads. Es um, neaizņemšu daudz laika. Stie Devis Glīv uh, saņēma uh, pasūtījumu, veikt ceturtās pakotnes ietekmes novērtējumu, un um, tīpaši tas bija saistīts ar Eiropas dzelzceļa aģentūras nākamo lomu. Tas ir ceturtās pakotnes tehniskais pīlārs. Pamat, pamatā pētījums tātad orientējas uz ietekmes novērtējumu uz rekomendācijām interesantiem, uz to, kas vēl jāizdara, lai aģentūras nākotne būtu pēc iespējas labāka. Un, nu, protams, jāidentificē pamata problēmas un jāierosina turpmākā politika. Daudz kas jau izskanēja šodien pēcpusdienā, specifiski par Eiropas dzelzceļiem, par sastarpējās savietojamības aspektu. Bet eh, pirmajā punktā šeit ir pieminētas tehniskas administratīvas barjeras. Tās izmaksā ļoti dārgi visam sektoram un samazina kopumā sektora konkurētspēju. Tā pamatā ir šī sektora problēma. Mēs redzam, ka tam ir četri iemesli. Vispirms nacionālas iestādes darbos neefektīvā veidā, notiek diskriminācija pret jaunienācējiem. ES likumdošana tiek īstenota neviendabīgi, un arī nacionālo dzelzceļa sistēmu mantojums ir arī tāds um, nekoordinēts. Runājot ar interesantiem un ar pašu aģentūru tika noskaidroti daudzi aspekti, kas būtu jāizrunā ar nacionālajām drošības aģentūrām. Vispirms, kā tiek pārvaldīti resursi. Mēs redzam diezgan lielu variāciju, runājot par darbiniekiem, kas strādā pie sastarpējās savietojamības no 1 līdz 162. Turklāt nevar nepieminēt ekonomisko resursu ierobežoto daudzumu šobrīd. Drošības certifikātu izmaksas arī izmaksā ļoti atšķirīgi. Cit, dažās valstīs vispār maksa nav paredzēta, citās valstīs tie ir pat 70 tūkstoši. Piecpadsmit uh, dalību valstīs eh, ir pat eh, vidēji augstākas izmaksas par šiem certifikātiem, bet tendence paliekošās 12 valstīs arī iet uz augšu. Un uh, transporta līdzekļu reģistrācija. Arī šeit izmaksas ir dažādas. Vidē mēs runājam par 1,6 miljoniem par transporta līdzekli, bet uh, izmaksas var pat pārsniegt 10 miljonus. Turklāt Šis process prasa daudz laika, kas arī ir problemātiski operatoriem. Jūs redzat uz ekrāna 10 līdz 90 dienām kravas vagonam. Eiropas dzelzceļa aģentūra ir avots, bet aplūkojot lokomotīvas un visus vilcienus, šis laika posms var būt daudz garāks. Vienam vilcienam tas prasīja pat septiņus gadus, lai to reģistrētu. Tas, protams, rada problēmas cilvēkiem, kam jāpieņem lēmumi par investīcijām, jāplāno uz priekšu sniedzami pakalpojumi. Interesanti jau pieminēja, ka šīs izmaksas ir pārāk augstas un uh, process turpinās pārāk ilgi. Un jaunienācējiem situācija ir vēl sliktāka. Daži no šiem ienācējiem divi no viņiem pat jūtas diskriminēti no nacionālo iestāžu puses eh, šajā certifikācijas un reģistrācijas procesā. Un, nu, kad es runāju par jaunienācējiem, es nerunāju tikai par nacionālo tirgu, bet arī par operatoriem, kas var būt vēsturiski operatori citās valstīs un tagad eh, vēlas, eh, vēlas apgūt citas valsts tirgu. Tas, protams, rada barjeras un neļauj izveidot Eiropas, trans Eiropas vienoto transportu telpu. Vēl viena problēma - likumdošanas eh, heterogēna īstenošana. 62% no mūsu aptaujātiem partneriem apgalvoja, ka tā ir problēma. No kreisās puses eh, uz labo jūs redzat dalību valstis, eh, Jūs redzat, dažas ir pie nulles atzīmes, un uh, citās valstīs, kas uh, atrodas uh, grafiski daudz augstāk, ir tās, kur ir visvairāk problēmu ar neviendabīgu īstenošanu. Tad, protams, mantojums. Un kas ar to notiek? Protams, um, valstis ir attīstījušās atsevišķi, katrai ir savs ceļš, līdz ar to nacionālai standarti un noteikumi ļoti atšķiras. TSI līdz ar to ļoti grūti harmonizēt šos aspektus, tas pieprasa jaunu infrastruktūru, kas pamazām notiek, bet nacionālai noteikumi joprojām ir spēkā. Tas rada papildu barjeras trūks caurskatāmības par nacionāliem noteikumiem. Vietējais operators eh, jau zina, jau pārzina situāciju tirgu, un eh, tas eh, defavorizē, protams, jebkuru jaunienācēju, kas vēlas tam piekļūt. Turklāt ir, ir birokrātiski lieki nacionāli noteikumi, kas joprojām ir spēkā. Nākamās aģentūras lomas analīze. Lielākoties interesanti piekrīt, ka aģentūrai nepieciešams piešķirt lielāku lomu pie certifikācijas un reģistrācijas. Varat, protams, mēģināt šīs problēmas eliminēt pavisam, bet nu vismaz to skaits ir jāsamazina. Analīzes ietvaros tika izanalizētas uh, vairākas opcijas. Pirmā bija nedarīt neko, pēdējā bija radikāli izmainīt situāciju. Protams, pa vidu bija daudz samērnākas opcijas, uz ekrāna viss nav attēlots, bet jūs pa vidu um, aptuveni varat redzēt um, šīs mērenākas iespējas. No nu, vienas puses uh, te ir uh, dalīta kompetence paredzēta, un tad arī Eiropas dzelzceļa aģentūrai ir uh, ekskluzīvas pilnvaras. Uh, tad šis pilnvaras ir sadalītas, bet nevienlīdzīgā veidā. Katrā gadījumā no grafika var redzēt, ka pat saglabājot uh, aģentūras pilnvaras, mēs neko nezaudēsim, pat iegūsim izmaksu ziņā, bet palielinot tās kompetences rūpniecība daudz ko iegūs. Tagad par drošības certifikātu izmaksām. Ieguvums uzlabosies atkarībā no opcijas, kas tiks izvēlēta. mēs runājam ne tikai par operatoriem vai ražotājiem, mēs runājam par visu rūpniecību. Visu šo jomu, iekļaujot pašu aģentūru un arī Nacionālas drošības aģentūras. Un šķiet pēc analīzes vislabākā opcija būtu dalīt kompetences starp aģentūru un nacionālajām drošības aģentūrām aģentūrām. Proti, aģentūra pieņem lēmumus par certifikāciju un reģistrāciju, bet NSA, šis drošības aģentūras, eh, palīdz konsultatīvā veidā, piedāvā savu ekspertīzi. Ilgtermiņā ir paredzēts, ka aģentūrai aizvien mazāk būs nepieciešama eksperta palīdzība, bet sākumā tas ļoti noderīgi. Paldies! Lielas paldies, Dionori kungs. Tas nozīmē, ka vairāk runātā oficiālo mums nav. Un tagad došu vārdu 5 minūtes katram referentam - Bilbao, Krāmer kungs un Zīles kungs. Un pēc tam 3 minūtes tiks atvēlētas pārējiem koordinatoriem. Un tad varēs izteikties arī citi deputāti. Lūdzu, norādiet, ja vēlties izteikties, es jūs iekļaušu sarakstā. Sāksim ar Bilbao kundzi, 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Visu šo dienu esam veltījuši dzelzceļam, esmu uzklausījusi, kas visiem bija sakāms. Šķiet, ka mums priekšā ir patiešām liels izaicinājums. Deputātiem uz pleciem gulstas milzīgs pienākumu sloks. It kā daudz jau ir ticis pateikts, taču es vēlētos pieminēt vēl šo. Uh, Manuprāt, pašreizējās diagnozes ir šādas, ir pārāk daudz nacionālu noteikumu, trūkst caurzemības, aģentūrām nav vajadzīgās kapacitātes. Ir ļoti grūti saņemt atļaujas, tas prasa pārāk daudz laika, un tāpat arī ir steidzami jāmaina pašreizējā situācija. Paskatoties uz ziņojumu par starpsavietojamību, manuprāt, mums vajadzētu pielikt pūliņus lai mēs nodrošinātu Eiropas vīziju, tādu modernu vīziju. Protams, to nebūs viegli izdarīt. Viss, ko dzirdēju šorīt un arī tagad pēcpusdienā, norāda uz to, ka ir jādomā par kompetencēm un arī ir jāatcerās par vēsturiski iedibinātajiem uzņēmumiem konkrētajās valstīs, ko mēs varētu izmantot kā atsaucas punktus. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, kāda ir dažādu ministriju nostāja. Parlamentā esam saņēmuši daudz dažādu ziņojumu un redzam, ka nacionālajām iestādēm ir tendence saglabāt status quo. Iespējams, ka mēs to varētu mainīt ar šo ceturto dzelzceļa pakot, pakotni. Man ir radies tāds iespējas, uzklausot runātājs šorīt un arī tagad. Uh, proti ir grūti nodrošināt pārskatīšanu sektorā. Mums vajadzētu uzlabot konkurenci Eiropā. Protams, ir jāņem vērā arī globālie izaicinājumi. Ir skaidrs arī, ka pietrūkst caurredzamības, ir vajadzīgas privātas investīcijas, ir jānodrošina vieglāka piekļuve tirgumu. Šķiet, ka pašlaik mēs īstenībā šo nozari padarām nabagāku nekā tā ir. Tā ir jānodrošina labāka attīstība. Es uzskatu, ka mums ir jāvirzās uz priekšu šo ziņojumu. Mēs cenšamies mm, gatavot labu ziņojumu. Protams, ka tas prasīs daudz laika, bet mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs liekam uzsvaru uz īstajām lietām. Proti, aģentūrai ir vajadzīga plašāka loma. Uh, ir jānodrošina vienkāršošana attiecībā uz tehniskajām prasībām nozarē, un arī nacionālajie noteikumi ir jāvienkāršo un jāsamazina. Es vēlētos jo īpaši pateikties pirmajam runātājam. Viņš sniedza mums ļoti daudz dažādu datu, kas mums noteikti ir noderīgi. Tika pieminēti arī vairāki piemēri proti, ka ir vajadzīgi pat septiņi gadi, lai saņemtu kādu atļauju. Es gribētu zināt eh, no Kortasāra kunga, eh, cik ilgi ir vidējais laiks, lai saņemtu atļaujas. Protams, ka tas noteikti ražojumus padara vēl dārgākus. Ir jāsaprot, cik īsti liels ir šis padārdzinājums. Ir skaidrs, ka ja atļaujas saņemšanai ir vajadzīgs tik ilgs laiks, tad noteikti beigās tas maksā arī naudu. Un beigās tieši gala lietotājs dabū maksāt. Es gribētu vienkārši mazliet labāk saprast, um, kāda ir šī situācija. Uzskatu, ka mums ir jāvirzās uz priekšu Eiropas līmenī. Varbūt jums ir kādi skaitļi, un jūs varētu arī tos komentēt. Es gribētu arī zināt, kādi ir šie papildu izdevumi. Eiropas parlaments un arī citas Eiropas iestādes cenšas vienkāršot procesus, cenšas padarīt, lai procedūras būtu vieglākas un lētākas. Es varu tikai un vienīgi piekrist runātājiem, kas minēja, ka mums ir jāpieņem visi lēmumi un ir jāievieš vajadzīgās sistēmas, lai procedūras tiktu um, informatizētas, lai mēs varētu izmantot apkopotas IT sistēmas. Tas noteikti uzlabos mūsu konkurētspēju. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai visiem, kuriem ir interese, būtu iespēja piekļūt informācijai. Un informācija ir jābūt pēc iespējas caurdzamākai. Gordas Ārakungs minēja dažas ļoti interesantas lietas. Varbūt jūs varētu vēl tās papildināt ar konkrētiem datiem par izmaksām. Lielas paldies Bilbao kungam! Eh, kundzei. Pirms došu vārdu Krāmēra kungam, es gribētu apsveikt eh, mūsu vidū astoņus pārstāvjus, ko ir uzaicinājusi Gebhārdas kundze. Viņi pie mums ir ieradušies no Štutkartes. Sirsnīgi sveicu jūs transporta komitejā. Ceru, ka jums šīs debatas ir interesantas. Krāmēra kungs, lūdzu, 5 minūtes. Analīzes. Nu, es domāju, ka analīze ir ļoti skaidra sistēma, kāda mums Eiropā ir dārga, lēna, neko nedod. Nu, tikai Un tādēļ dzelzceļam nav nekāda iespēja, bet situācija jāmaina. Bet es esmu vīlies par visām, visu to, kas teica, tiek uzskatīts, kas viss ir slikti un kāpēc. To mēs visi zinām. Es sagaidīju, ka konkrēti kaut kas tiks teikts, jā, šeit komisija pareizi dara un šeit varam ko uzlabot. Tāds uzlabojuma priekšlikums, nu tādu īsti nebija. Sākšu no sākuma. Jā, tēmēs problēmas atkal tiek izskatīts 3.0 varianta. Uh, vairāk nekā 200 uh, nacionālās izmaiņās tiek pieminēta. Nu, tā sistēma būs tāda pati, tik kāda būs. Un kā bija EATMS sistēma paliks, un šeit nav tāda Eiropas koordinēšana. Bet kāpēc nē? Tāda ir nepieciešama viens uh, pietur, viens pieturs aģentūra. Ļoti labi, tā ir vajadzīga. Nīderlanda ir. Uh, pātrinājums vajadzīgs. Mēs no rīta dzirdējam arī citus uh, viedokļus, uh, īpašumtiesību nošķiršana, uh, kāda tā ir, kāda ir pozīcija un kā var nošķirt uh, izmaksas. Viena saka, jā, mēs iegūstam, citi saka, 5 miljardi tas mums izmaksā un uh, viss ir pa dārgu. Spānijas pārstāvis. Nu, tikai tādēļ, ka Štutgartas pārstāvju grupa ir, gribu teikt to, Štutgartai būvē jaunu uh, dzelzceļu 10 miljardu eiro izmaksas un arī dzelzceļa uh, sliedas, lai arī dzelzceļš nebūs labāks nekā bijis un uh, 70% pasažieru uh, iekāpj, izkāpj uh, Štutgartē, Parīz, Bratislava, uh, būtu nepieciešams šis savienojums, bet uh, krāpsvilcieni nevarēs braukt, jo ir pārāk stāvi šie sliežu ceļi. un tik stāvi dzelzceļa ceļi ir, un tas neatbilst šiem TSI Bet kādēļ tad ir nepieciešami šie standarti, ja tos visu laiku pārkāpju un Eiropas līdzfinansējums ir un tas visu laiku tiek pārkāpts? Lai saprotu, kas grib, es ne. Par Baltijas valstīm. Man liekas, ka nu, interesanti ir šis izolētais uh, tīkls, bet jūs jau neesat izolēti vienā valstī. Četras tādas valsts ir daļa no Polijas, ir jūsu uh, Igaunija, Latvija, Lietuva. Visiem četriem ir šis sliežu platums. Uh, Tādēļ nu, nav izņēmums vienai valstī, bet sistēmai, vai arī, piemēram, Iberijas pusceļā tā ir Portugāla un Spānija. Tā tad jautājums, nu kā pietuvieties šai problēmai? Protams, ka ir šīs nacionālās īpatnības. Un noslēgumā. Manā skatījumā pietrūkst nu, tāda juridiska pamata. Arī komisija par to nerunā. Kādi uzdevumi ir komisija? To skaidri nepasaka. Un nav tāda skaidra darba sadalījuma. Ir skaidri jāpasaka, Šeit pieņem lēma Eiropa, bet tādēļ tā un tā un tā joma nacionālā organizācijā vairs nepastāv. Visādi citādi viss būs dubulti un vēl vairāk kārt ilgāk. Kurās vietās nacionālās institūcijas var samazināt darbu un a, arī pārnest uz ERA? Es visu to zinu, bet ERA jau nevar pārņemt pilnīgi visu. Pat ja 30 tūkstoši cilvēku tur strādāt, viņi nespētu to darbu paveikt. Par to jau nemaz neiet runa. Bet 75% manuprāt paliks nacionālā līmenī. Bet interesanti ir tas, ka ja ir kāds konflikts, ja Eva Vācijā saka, nē, šo lokomotīvu no Francijas mēs uh, nesertificēsim. Uh, Tad Eiropas celstāra aģentūra saka, nē, mēs esam to apstiprinājuši visām 25, 26, 27 dalībvalstīm. Kuram tad būs taisnība? Un tad ir jābūt skaidrībai. Un šeit konflikta gadījumā jābūt skaidrībai, ka ērai ir pēdējais vārds, lai visiem būtu skaidrs. Šeit kaut kas nav spēkā. Jo viss jau tiks pārbaudīts, jo situācija ir tāda, ka dažas tehniskas lietas tiek izmantotas, lai konkurentus atturētu piedalīties 60 miljonus SNCF jāmaksā, jo to pieķēra uh, tādās uh, lietiņās, bet daudzi netiek pieķerti. Tā tad skaidra kompetence ēra. Tādas nav, tas ir jānoskaidro, un es gribu skaidrs atbildes, kur ir robeža nacionālajai kompetencijai un kur spēkā stājas Eiropas. Paldies. Zīle, Zīles kungs, 5 minūtes. Chairman, Paldies priekšsēdētājiem. Un paldies runātājiem par ļoti interesantām prezentācijām. Nu, parasti, jo vairāk jūs uzziniet, jo vairāk jautājumu jums ir uh, par šo tēmu, un aizvien vairāk jautājumu parādās arī uh, man. Es nezinu, vai tas ir labs kompromiss, jo mēs zinām, cik atšķirīga situācija ir Eiropām. Es eh, Dion, Dionorī, no Dionorī kunga dzirdēju, eh, ka vien, ka dažās vietās tikai viens cilvēks strādā pie sastarpējas savietojamības, un cita, citur eh, līdz 162 cilvēkiem pie tā strādā. Mm, un mums tagad jāvienojas par kompromisu, par labu sistēmu, ar izvēles iespējām, nelastīgumu. Uh, neviens jau nav jāsoda. Ja mēs tagad uh, paņemsim universālo izmēru, tad nu, visiem tas nederēs. Līdz ar to jautājums jums, Dionorī kungs. Cik tad uh, izmaksātu normāli šie drošības certifikāti un ne jau šie 1,6 miljoni, vai ir izpētīts, uh, cik tad izmaksātu drošība, lai tas būtu visiem pieņemami? Un tad par kādu citu aspektu, protams, uh, ieguvēji būs ražotāji no šīs schēmas, bet es uh, īsti neizprotu pēc uh, tikšanās ar um, interesantiem mēs uh, vēlamies standartizēt arī rezerves daļas. Vai jums kā ražotājiem tas šķiet laba doma? Vai jūs uh, vēlētos, lai ērā šeit būtu vairāk kompetenču, runājot par ritošā sastāvu infrastruktūru un rezerves daļu standartizāciju. Jā. Par atšķirībām. Mūsu valstīs Somijā ir iespēja Krievijas vagoniem uh, iebraukt Somijas teritorijā, bet ne otrādi. Somijas vagoni Krievijā nevar iebraukt. Ar pārējām Baltijas valstīm situācija vēl interesantākā. Jā, jums ir labi kontakti Maskavā, tad uh, vagoni var izbraukt cauri visam aptuveni, bet um, Citādi jāizmanto arī Baltkrievijas teritorija un ostas. Tā tas darbojas, un um, tāpēc es, es jau jautāju, ja mums Valencijā tagad būs viens piet, viena pietura, vienota pietura, kurš būs ieguvējs Baltijas valstīs? Drīzāk tad Maskavai būtu jāatbild par certifikātiem un reģistrāciju. Nu, citādi būs jāparedz uh, ritošam sastāvam iespējas pārvietoties pa trim Baltijas valstīm un Somiju. Un būs jānodrošina šīs iespējas. Līdz ar to jautājums ir, kurš tad būs operators dalību valstīs, nevis trešās valstīs. Jautājums ir sarežģīts, un es joprojām nezinu, uh, kā mums ievērojot savstarpējumu, kas, protams, pagaidām ne visur tiek ievērots, nodrošināt um, attiecīgas kompetences uh, pašmāju operatoriem. Sastarpējā savietojamība no Igaunijas ļoti grūti ir iebraukt Latvijā, izmantojot dzelzceļus. Mums kolēģis uh, uh, vēlējās um, reklamēt Air Baltica idejas un um, ierasties mūsu valstī. Bet um, mums vairākas dienas bija jāgatavojas šim pasākumam, bija jāpārbauda situācija abās valstīs, jāpēta, vai šī iebraukšana būtu iespējama. Tā kā ar sastarpēju atzīšanu izolētiem tīkliem pagaidām grūti mums iet. Un vairākās valstīs šādi izolētie tīkli pastāv. Līdz ar to te nepieciešama atsevišķa pieeja tam sadarbojoties ERA un Nacionālajām drošības aģentūrām. Paldies, priekšstādātāji kungs, arī es teikšu paldies runātājiem. Belga ziņu aģentūra šodien pusdienas laikā ziņa aģentūra ļoti interesantu paziņojumu eh, izsūtīja. Proti SNCB eh, eh, vilciens, kas ir apstādināts Arlonā, tam ir nepieciešama atļauja, lai dotos uz Luksemburgu. Un pēc tam raksta par to, ka ir daudz uzlabojumu pēc nelēmas gadījumiem Bēļģijā Uh, un nobeigumā uh, pēc mēneša tiks rasts risinājums, bet pagaidām uh, cilvēkiem jāizkāpja Arlomā, lai pārkāptu vilcienā, kas brauc uz Luksemburgu. Un ja jūs gribat tādu apkopojumu tam, ko vēlamies šeit parlamentā sasniegt, tad tas ir tieši novērst šādu lietas attīstību. Jo citādi katrs, nu, tad versīsies pie mums un jautās, ko jūs Eiropā darat, lai nekas tāds vairs nenotiek, kādēļ jūs sakat, ka. Uh, pārvietošanās pa šosei ir tik efektīvi, ja vilciens satiksmē ir tādas problēmas. Tādēļ mans jautājums ir tieši tāds, kāds tas ir. Vai jūs domājat, ka komisijas priekšlikumi, kāda ir izteikti tagad, dod skaidru atbildi uz šiem jautājumiem? Un ja jā, tad kur? Un ja nē, tad kas mums kā parlamentāriešiem jādara, lai uzlabotu šo situāciju, lai sasniegtu šos mērķus? Uh, jo, kā šodien dzirdējām, nu, katrs eh, dzird tos eh, savādāk. Tas ir mans konkrētais pirmais jautājums, un otrs jautājums. Tas ir līdzīgs tam, ko um, Mihails Krāmers teica. Es labprāt gribētu dzirdēt no jums, kā jūs redzat kompetences sadalījumu, jo pat laban es tā pilnīgi skaidri tomēr neredzu šo sadalījumu starp Eiropas eh, um, dzelzceļa aģentūru, nacionālām drošības aģentūrām un citām nacionālām iestādēm. Ir taču jābūt kādai sadarbības formai. Kā jūs uh, redzat šo kompetences sadalījumu, lai šis kompetences sadalījums nekļūtu atkal par kādu, uh, kādu birokrātisku vai tehnoloģisku uh, problēmu? Nav nevienas direktīvas, ja nav labās gribas, kas grib uh, novērst problēmas. Nu, tas nav iespējams. Un pēdējais jautājums, sapratnes jautājums, vienmēr tiek uh, runāts par summām certifikācijai. Man liekas, ka nu, uh, tās pieaug no uzklausīšanas uz uzklausīšanu. Tagad tiek minēts 1,6 miljonu eiro. Nu, mana personīgā izpratne. Kas tad ir tāds birokrātisks un kas tehnoloģisks? Uh, aspekts, ko var ātri saīsnāt, ja ir šī labā griba, un kas būs jāinvestē, lai, nu, kamēr nav tāda tehnoloģiska saskaņošana. Paldies. Paldies tagad vēl, kad Rāvēja kungs trīs minūtes. Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par ievadvārdiem visiem runātājiem. Jā, nu šī konstatācija, ka ir dažādi atšķirības starp nacionālajām drošības iestādēm un ka tās atšķirības tomēr ir lielas, nu tad kā tad ir situācija? Vai tad šīs iestādes pat labam var efektīvi strādāt? Nu es šaubos, ja ir tik lielas šīs atšķirības. Un tagad diskusijas uh, starp dalību valstīm. Nu, acīm redzot, situācija ir dalība valstīs tāda, ka dažas uh, kavē attīstība tiek runāts par eh, nacionāliem drošības standartiem, kādi eh, jāsaglabā arī nākotnē. Un centrālais jautājums tomēr ir tāds, nu kā tad izskatās šī situācija, vai mēs vispār spēsim to novērst, ka uh, vienkāršošanas uh, vietā mēs uh, situāciju padaram vēl sarežģītāku tātad. Vai uh, spēkā esošie uh, nacionālajie drošības risinājumi pastāvēs, un tad vēl kaut kas klāt tiek pievienots Eiropas līmenī. Uh, Tātad jāorganizē darbs tā, lai būtu progress, nevis regress. Es domāju, ka ir nozīmīgi pierādīt, ka arī nākotnē drošības līmenis būs vismaz tikpat augsts uh, kā tagad, nu, ja ne vēl augstāks. Un tam jābūt ļoti, ļoti nozīmīgam, vērtējot situāciju. Un tas viss ir saistīts ar uh, efektīvu uh, Eiropas struktūru attīstīšanu. Jābūt Eiropas aģentūrai, tā ir viena lieta, bet nu kāda tad būs tie līdzekļi un kāda kompetence, kādas iespējas un kādos termiņos tā tiks izveidot. Tā tad gribu pievienoties tam, ko Kolēģi jau iepriekš teica, ka ir tāds tā kā pārējais laiks, nu visādi citādi tiek stiprināta aģentūras kompetence, ir nacionālās aģentūras, pēc tam tās tiks samazināts, bet nu kā tad tiks organizēts šis, šis darbs? Kāda loma būs attiecīgajām aģentūrām un uh, iestādēm, pat labam situācija ir skaidra, bet nu pārējais laiks varētu būt ļoti sarežģīts. Un tā ir problēma, kas arī ilgtermiņā varētu būt skaidra. Jo pilnīgi skaidram jābūt, kas tiks risināts nacionālā un kas Eiropas līmenī. Tā tad lūdzu atb gribētu sak, klausīt atbildes uz maniem jautājumiem, bet visādi citādi paldies par to, ko jūs teicāt. Paldies! Tagad debakerkungs. Voorzitter, um, ook van mijn kant. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribu teikt uh, paldies, sirsnīgs paldies runātājiem. Šodien pēcpusdienā saņēmām ļoti labus skaidrojumus. Gribu uzdot pāris konkrētus jautājumus. Nu, sākumā eh, dzirdējām par Nīderlandes pieredzi. Tika uzskaitīts problēmas, kāds ir ar PSO un jaunajām eh, risinājumiem, bet no otras puses atkal ir dalība valsts, kas uh, kurām jāpierāda, kā viņas eh, grib sasniegt komisijas um, nostādītos mērķus. Un jautājums ir tāds, ko tad mēs konkrēti pieprasam? Kā mēs nosakam, vai mērķi ir sasniegti, kā tas tiek piemērots, kā sistēma var veidot efektīvāk, lai tiešām sasniegtu šos mērķus. Pagātnē mēs um, konstatējām, ka tā pieeja, kāda līdz šim ir bijusi, nu, ka viss tiek atstāts dalību valstu ziņā, uh, ka tādi vispārēji mērķi tiek definēti un ka tas nevienmēr novada pie konkrēta un efektīva dzelzceļa tīkla. Un otrs jautājums. Dzirdējām par pārejas laiku un tā tālāk. Maķiju Beļģijas un Luksemburgas gadījumos parādīja, kādas problēmas ir arī, piemēram, arī ar gaidīšanas laiku piemēram, piešķirot atļaujas. Es domāju, ka Nacionālās drošības iestādes tām jāuzņems jauna loma. Cilvēki prasa tādu, pla prasa tādu plašāku Eiropas lomu, un tādēļ mans jautājums ir sekojošais. Kā tad Eiropas līmenī varētu vairāk ko darīt, jo man liekas, ka jo tehniskākas uh, ir šīs iespējas, testo, jo specifiskāka mm, situācija paliek arī nacionālā līmenī. Un ir aizvien grūtāk Eiropas līmenī spērt solis priekšu un diskusijas ar padomu. Nu, tās būs īpaši nozīmīgas. Dažādi argumenti ir izteikti, tos uzklausīšu un tos noteikti arī ievērosim nākošajās diskusijās. Paldies! Tagad Kolīčeka kungs. Ďakuj, pane predsedo. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tāda sajūta, it kā es skatītos sliktu filmu. Redzu veselu kaudzi ar aktieriem. Gribētu atcerēties par um, savu vecstāvu. Viņš bija lokomotīvas vadītājs, viņam ne, bija nekāda problēma pārvietoties pa visu Eiropu. Bet tagad šķiet mums ir uh, vairāki desmiti dažādu prasību noteikumu, kas ir jāievēro, lai varētu pārvietoties Eiropā. Vai tas nozīmē, ka Eiropa patiešām darbojas vai dzelzceļa aģentūra darbojas? Paskatīsimies uz visiem šiem noteikumiem, uz um, dažādām individuālām prasībām, uz, teiksim, uh, pasažieru vilcieniem, uz infrastruktūrai, sliedēm un tā tālāk. Kādā veidā visas šīs prasības varētu padarīt vienotas? Mēs varam šeit runāt, eh, cik mēs gribam, bet ja mēs nespēsim padarīt uh, procedūras vienādas un uh, nebūs vienotu tehnisku standārtu dažādam aprīkojumam, tad uh, visi par mums smiesies kā par sliktu filmu. Mums vajadzīga vienota sistēma, ir jāpanāk harmonizācijas starp dažādām testēšanas iestādēm. Mums ir jāpasaka, kas īsti tiks pārbaudīts un kādā veidā. Uh, un šai procedūrai ir vienādai visā Eiropā. Tādā gadījumā mēs varēsim panākt vienošanos. Pretējā gadījumā mēs varam vienkārši runāt. Mūsu kolēģis no universitātes saka, ka ir ļoti daudz dažādu testu, kas ir specificēti, kas ir konkrēti noteikti. Mums vajadzētu šos testus izpētīt. Visiem šie testi būtu jāizpilda. Nebūs jēgas, ja mēs teiksim, ka ir jāiziet 17 atšķirīgi testi. Mums nav vajadzīga vienota aģentūra, mums ir vajadzīgas vienotas procedūras un certifikātu atzīšana. Ja mēs to nenodrošināsim, tad mēs vienkārši kļūsim par tādu pļāpu klubiņu, kur var iedzert alu. Količika kungs, es ceru, ka tad, kad jūs vecstāvs vadīja vilcienu, tad cerams viņš nevadiet vaika lokomotīvi, kas iespējams bija starp savietojama. Es domāju, ka mums ir jāiet mazliet tālāk, jāpaskatās aiz tvaika lokomotīvēm. Bēņina kungs, divas minūtes. Um, over the, over the last... Jā, šķiet, uh, iepriekšējā nedēļa laikā Tiekoties eh, mums ir izdevies panākt eh, konsensus par to, ka nepieciešams viena formāta drošības certifikāts, bet ko mēs darīsim ar eh, atšķirībām dažādos tīklos attiecībā uz šo vienoto certifikāta formātu? Mums vajadzētu padomāt par to, kā to panākt, nevis domāt par to, kāpēc tas nav iespējams. Šodien rīta mēs runājam par uh, sliežu izmēru Lielbritānijā un uh, par elektrifikācijas problēmām, bet uh, ir iespējams saražot modeli, kas būtu apvienojams gan ar Lielbritānijas sistēmu, gan ar Eiropas sistēmu, kontinentālās Eiropas sistēmu. Līdz ar to mēs eh, varētu teikt, ka mums būtu Eiropas drošības certifikāts atsevišķiem tīkliem. Te izskanēja, ba Baltijas valstīm ir atsevišķi aspekti, Sviedrijai arī ir savi aspekti. Bet vai tad šis drošības certifikāts būs derīgs dažās valstīs, nebūs derīgs citās, vai uh, kā mums apiet šo problēmu pēc būtības, šis ir mūsu jautājums. Kurš tur izsinās? Tā būs ERA vai Nacionālās drošības aģentūras vai te būs kāds cits uz, uzņēmums, kas, kas pie tā strādās. Un tad arī ERA resursi ir interesants jaut jautājums, vai vispār būtu nepieciešama, nepieciešams tam piesaistīt liela aģentūra vai nacionālās uh, drošības aģentūras var to risināt. Es domāju, ka tam tas varētu arī izdoties. Maikls uh, runā arī par strīdiem. Tiešām būtu interesanti vienoties par strīdu izšķiršanas sistēmu. Iespējams, strīdi pagaidām ir ERA kompetencē. Man interesētu, kā tas izskatīsies turpmāk. Savāna kungs, paldies. Šķiet, ka esam šaurā bezizējā nonākuši. Un es eh, pagaidām jūs izklaidēšu ar eh, kādas filmas detaļām, proti Catch 22 ir filmas nosaukums. Runa tur ir par eh, militāro mentalitāti un birokrātisko sabiedrību, ļoti līdzīgs mūsu šī brīža situācijai. Ko es par to domāju? Man jau patīk eh, šī pakāpeniskā pieeja man Nu, Patīk, ko jūs sakāt par ERA kompetencēm un Nacionālo drošības aģentūru kompetencēm. Bet pēc būtības mēs vēlamies ietapīt laiku un naudu. Un ja mums būs šī pakāpeniskā sistēma, es domāju, ka mēs drīzāk iztērēsim vairāk laika un vairāk naudas. Tā kā jābūt. Ja godīgiem un jājautā sev, vai mēs to vēlamies vai nē. Es pagaidām te redzu šādu izeju. Vienkārši likvidēt nacionālās iestādes. Ja mēs nevaram to izdarīt, tad varam aizmirst visu šo pasākumu, jo mums nekas neizdosies citādi. Un jāpadomā, kā mēs saglabāsim nacionālo ekspertīzi, kas mums ir vajadzīga, un paredzēt vienu lielu efektīvu Eiropas izmēra, Eiropas mēroga atvinot aģentūru. Te mums būtu jāmeklē tie risinājumi. Paldies! Atpakaļ atgriežoties pie ekspertiem. Es lūkšu ekspertus atbildēt um, tādā pašā secībā. Um, kā viņi uzstājās. Pirmais atbildēs Gortazāra Bietakungs. Lūdzu. <coughs> Primero quisiera responder a Aizaskun Bilbao. Lielas paldies. Vispirms es vēlētos atbildēt Bilbao kundzei. Ir pilnīgi skaidrs, ka vidējais eh, atļaujas piešķiršanas laiks ir paildzinājies gadu gaitā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir ļoti daudz inženieru, kas divus gadus pavada strādājot pie dažādiem jautājumiem, kam ir, protams, vajadzīgs laiks, jo šie jautājumi ir ļoti būtiski Eiropai un arī atsevišķām valstīm. Un tad šis vidējais slieksnis mainās, bet tas ir apmēram 10% no transporta līdzekļa cenas. Tātad apstiprināšanas izdevumi ir apmēram 10%. Ja transporta līdzeklis netiek iesniegts laikā, tad ir jāmaksā sots. Ja rītošais sastāvs nenonāk pie patērētāja noteiktajā laikā, tad tiek uzlikts sots. Ir skaidrs, ka pastāv ļoti birokrātiski procesi. ir vajadzīgi apmēram divi gadi, lai nodrošinātu, ka transporta līdzeklis tiek piegādāts un arī tas saņem visas vajadzīgās atļaujas. Tas sasaistās arī ar vairākiem citiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Attiecībā uz 4. dzelzceļa paketes uzlabošanu. Eiropas dzelzceļa aģentūra tiek prezentēta šajā paketē kā iestāde, kas atbalstīs centralizēto darba veidu Eiropā, tiks nodrošināta vienveidīga procedūra Eiropā. Mēs zināsim, kādas ir prasības apstiprinājumiem un tam, lai ritošais sastāvs varētu uh, braukt pa dažādām sliedēm, kādas ir Eiropā. Tātad tas viss ir dzelzceļā pakā, bet šeit nav paredzēti vairāki negatīvi punkti. Es nedomāju, ka priekšlikums tā pašreizējā redakcijā aptver visus punktus, kas mums liek uztraukties. Bet tas noteikti atrisinātu šīs divas lielās problēmas - laiks un nauda, kas tiek iztērēti, lai apstiprinātu transporta līdzekļus, un arī tāpat eh, cilvēku resursi tiktu samazināti, jo ir vajadzīgs ļoti daudz cilvēku, vajadzīgs ieguldīt viņu apmācībā, lai varētu nodrošināt starp savietojamību Eiropā. Es vēlētos teikt, ka eksperti no nacionālajām iestādēm ir uh, jāuzlabo, viņiem ir jāturpina apgūt zināšanas, viņiem ir jāiepazīstās labāk ar situāciju. Šīs zināšanas nevar iegūt divu, trīs gadu laikā ir jāturpina informēt cilvēki un izglītot cilvēki, un tas ir jādara gadiem ilgi. Vajadzētu arī cilvēkiem saprast, ka šīs zināšanas būs nozīmīgas arī tālākā nākotnē. Ir svarīgi, lai mums būtu vietēji eksperti, kas zina, kāda ir vietējā situācija. Nav nekāds jēgas piesaistīt ārējos ekspertus. Tieši tāpēc mēs sadarbojamies ar universitātēm, cenšamies um, panākt, lai cilvēki iegūst šīs tehniskās zināšanas un šiem cilvēkiem pārliecinātiem, ka vilcieni Eiropā būs droši un ka tie tiks piegādāti un apstiprināti laikā. Lielas paldies! Einhovenkungs. Bakarīf. Es gribētu reaģēt uz uh, uh jautājumu, ko te Bakarkungs uzdev. Nu, par pieeju. To, kāda uh, bija Nīderlandē piešķirot koncesiju tiesības un kāda būs nākotne. Nu, būtībā mm, jautājums ir par Eiropas konkurētspēju. Kā mēs varētu rūpēties par to, lai situācija uzlabojas un lai visi iesaistītie aktieri būtu samērā nu, spēcīgi. Es domāju, ka tas ir sakāms attiecībā uz daudziem Eiropas um, reģioniem un it īpaši uz uh, Nīderlandu. Mēs gribam, lai pasažieru pārvadājumu dzelzceļā pieaug. Kā mēs to. Uh, uh, sasniegt. Nīderlandē pasažieris grib pēc iespējas uh, tiešākus savienojumus. 75% uh, ceļotāji grib uh, nepārsēžoties doties no punkta A uz punktu B, jo, ja ir pārsēšanās, tad tas vienmēr saistīts ar uh, laika zudumu un pasažieri vairs nav tik apmierināti. Tādēļ mēs arī Vēlamies, eh, lai eh, tīkls netiktu sadalīts pārāk eh, sīki. Mūs interesē patērētā intereses un arī komisija piešķir koncesijas, ievēro to, ko klients grib. Klients grib precizitāti, labs savienojums, tiešas brauciens. Uh, un tā var nākotnē arī dot ieguldījumu ceturtās dzelzceļa pakotnes izstrādē. Es domāju, ka nu, eh, tā eh, ir, eh, tās ir man, mans domas. Garsie Vadilo kungs, lūdzu. Paldies. Vairākārt jau tika pieminēts, ka ja rodas konflikts starp nacionālo likumdošanu un Eiropas dzelzceļa aģentūru, tad aģentūrai ir jāpieņem galīgais lēmums. Tā tas ir taču es gribētu piebilst sekojošo. Iespējams, ka Eiropas dzelzceļa aģentūras atbildība pēc eh, šī lēmuma pieņemšanas atrisināt konfliktu arī ir jāņem vērā. Un nu, kurš tad kontrolēs kontrolieri? Iespējams, ka tas vēl nav pieminēts, bet es tomēr gribēju to pateikt. Kurš tad uzraudzīs eh, šo uzraugu? Un eh, ja pēc konflikta šis risinājums, ko ir uh, atradusi Eiropas dzelzceļa aģentūra, nav piemērots. Taču es neuzskatu, ka tas radītu īpaši lielas papildu izmaksas. Kā jau tika minēts iepriekš, Eiropas līmenis būs tāds kā papildu regulēšanas līmenis. Drošību galvenokārt nodrošinās šis pirmais līmenis dalībvalstis, un pēc tam nāk klāt šis papildu Eiropas dzelzceļa aģentūras līmenis. Protams, tā ir taisnība, bet galu galā parādīsies vairākas lietas, kas nebūs ar papildu izmaksām, jo tā vienmēr ir bijis. Piemēram, ir 17 eh, dažādi testi. Tači Taču šie testi nav atšķirīgi atsevišķās valstīs. Un ja mēs paskatāmies uz. Um, uz TSI, tad uh, šie parastie standarti, kas tiek piemēroti, ir izmantoti jau desmitiem gadus ilgi dzelzceļa industrijā. Šie cilvēki vienkārši atsaucās uz dažādām vadlīnijām, uz USI vadlīnijām vai uz citām brošūrām, un tādā veidā šis darbs arī tiek darīts. Dažkārt eh, tas šos procesus vienkārši padara vienkāršākus. Pēris kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs uzskatām, ka skaidra darba sadalīšana starp aģentūru un nacionālajām iestādēm noteikti uh, var tikt izstrādāta, un, protams, mēs labprāt dosim savu ieguldījumu arī tālāk. Mēs vēlamies izstrādāt tādu viedu un efektīvu risinājumu izolētajiem tīkliem. Kā jau Zīles kungs minēja, to, protams, var uh, piemērot arī šai, šīm problēmām, kad lokomotīvai ir jādodās pāri robežai vai uz trešo valsti, vai ir izmantota tikai vietējā mērogā. Ir ļoti daudz dažādu opciju, un mēs noteikti dosim labprāt savu ieguldījumu šo jautājumu risināšanā arī nākotnē. Attiecībā uz IT sistēmu, tādas visaptverošas IT sistēmas ieviešanu, mēs uzskatām, ka tā dotu pievienoto vērtību un noteikti saīsinātu sertifikācijas procedūras. Mēs uzskatām, ka Visi pašlaik uh, piekrīt, ka šīs procedūras aizņem pārāk daudz laika. Šķiet, ka ir tāds konkrēts laika posms, kurā certifikācijas procedūras tiek veiktas. Un tas bija arī viss. Paldies! Dionorīkungs. Paldies, priekšādētāji! Es vēlējos komentēt dažus no šiem punktiem. Eh, Bilbao kundze jautāja, kāds ir vidējais laiks, kas ir vajadzīgs atļaujai. Man ir ļoti grūti nosaukt konkrētus skaitļus, tāpēc, ka eh, tie var ļoti atšķirties. Es, piemēram, minēju šos septiņus gadus uh, konkrētam rādītājam, bet lokomotīvēm tie var būt, piemēram, trīs mēneši vai vilcieniem uh, septiņi gadi. Dažiem vilcieniem tie var būt tikai trīs mēneši. Tieši tāpēc, ja es nosaukšu kaut kādu vidējo rādītāju, tas noteikti neko daudz nedos. Tas ir atkarīgs gan no transporta līdzekļa veida, gan arī no tā, kā jau minēja kolēģi, vai nu šeit ir runa par pirmās atļaujas šķiršanu, vai arī piešķiršanu, vai arī par atkārtotu atļauju. Tad jautājums ir par to, kas īsti ir vajadzīgs. Zīles kungs, kādas tad ir šīs saprātīgās certifikācijas izmaksas un laika grafiki. Pirms mēs eh, nāksim klajā ar šādu saprātīgu skaitli, mums ir jādefinē šie saprātīgie procesi visā Eiropā. Ražotājiem un operatoriem ir vajadzīga noteiktība, lai viņi varētu nodrošināt šo certifikāciju un lai varētu arī izdarīt vajadzīgos ieguldījumus, lai transporta līdzekļi tiktu uh, apstiprināti. Tad, kad šī noteiktība būs, tad arī varēs saprast, kādas ir saprātīgas izmaksas. Es uzskatu, ka ir jāsaprot šie procesi, šķiet to pieminēja arī Krāmera kungs. Groša kungs pieminēja piemēru par bēļu vilcienu, kas dodas uz Luksemburgu, un šķiet, ka standartizācijas trūkums ir radījis problēmas. Groša kungs kompetenču sadalījums. Nu, šo jautājumu ir ļoti grūti definēt šādās īsās sarunās, kādas mums ir šodien. Uh, Taču galvenais būtu radīt noteiktību ražotājiem un operatoriem par to, ka ir iestāde, šajā gadījumā tā ir Eiropas dzelzceļa aģentūra, kas pieņems lēmumu un kurai būs neatkarīgs no dalībvalstīm neatkarīgs viedoklis par jūsu pieteikumu. Protams, tas nenozīmē, ka jūsu pieteikums automātiski tiks apstiprināts. Aģentūrai pašlaik nav vajadzīgo zināšana par katru konkrēto dalību valsti, un tieši tāpēc tai ir jāturpina paļauties uz nacionāliem ekspertiem. Tātad aģentūrai ir loma un pilnvaras pateikt jā vai nē, bet kā jau es savā prezentācijā minēju, īstermiņā vēl ar vien būs nacionāli eksperti, kas darbojas nacionālajās iestādēs un kuriem ir ļoti nozīmīga loma, jo viņi nodrošina šīs tehniskās zināšanas. Uh, Man vairs nav atlicis laika, bet man vēl ir pateikts tikai puse no man runājumā. Pēdējais punkts priekšēdētāji. Vai vajag saglabāt eh, nacionālās zināšanas un kāda loma būtu jāuzņemas aģentūrai? Kolēģis pieminēja strīdu risināšanas lomu un ko aģentūra šeit varētu darīt. Protams, ja ir jāpieņem lēmums, tad eh, cilvēkam, kuram ir jāpieņem šis lēmums, protams, ir jābūt iespēja arī šo lēmumu pārsūdzēt. Un tieši tāpēc mēs arī izteicām ideju par ombudu. Ja lēmums tiek akceptēts, tad varētu doties, teiksim, pie ombuda, lai šo lēmumu pārsūdzētu. Protams, tas noteikti būtu tikai tādos izņēmumu gadījumos, bet nu šāda iespēja būtu jāparedz. Bilbao kundze, jūs teicāt, ka jums ir kāds jautājums, vai jūs varat pavisam īsi izteikties? Jā, vēlētos uzdot jautājumu Garsīs kungam. Viņš teica, ka tagad ir priekšlikums attiecībā uz aģentūras kontroli un viena iespēcinām, ja tas nebūs piemērojams. Mēs dzirdējām par kādu jaunu aktieru un ko jūs piedāvājat. Otrs jautājums. Jūsu pirmajā runas daļā jūs norādījāt uz programmu Shift to Rail un raugoties 2020. gadu bija piecas dažādas pieejas. Vai jūs domājat, ka universitātes un arī pētnieki var dot kādu ieguldījumu tam, kas ir izdarīts ceturtajā dzelzceļa pakotnē un ko jūs konkrēti domājat darīt? Paldies! Muchas gracias por la pregunta. Jā, paldies, paldies par uzdoto jautājumu. Nu, būtībā abiem jautājumiem. Sākumā par aģentūru. Es domāju, ka Tā ir problēma, kas Eiropas institūcijās bieži vien parādās. Bieži vien ir tādas iestādes, kas uh, kontrolē nacionālās iestādes. Un tikko kā nomākam Eiropas līmenī, ja tiek pieņemts uh, lēms kas, uh, un liekas, ka tas nav um, godīgs, tad uh, to apstrīd tiesā un tas ir jāievēro. Jāievēro, ka var būt tādi konflikti, un dažkārt tas var novest pie spriedumiem, kas, nu, varbūt nav tieši tādi tehniski izraisīti, bet gan citu iemeslu iniciēti. Nu, parasti ir tā, ka to vajadzētu um, izšķirt tikai pamatojoties uz, kret, uz tehniskiem risinājumiem, nu, teiksim, uz tādām lietām. Bet, nu, dažkārt ir arī citi iemesli, kas uh, ir pamatā pieņemtiem lēmumiem. To tad var mainīt. Nākošais jautājums par pētniecību un uh, programmu Shift to Rail. Domāju, ka viens uh, piemērs jums skaidro situāciju. Ražotājs uh, skaidro, kādas ir uh, procedūras, uh, nu, lai būtu šī vienotā pozīcija, vienotie standarti, ka tie ir ļoti ilgi un ka ir nepieciešami uh, uh, nepieciešams daudz darba dienas, daudz laika paiet, un tajā laikā nevar izmantot šīs uh, mašīnas, un, un tiek darīt, veikt dažādi izmeklējumi. Bet, nu, pēdējo gadu laikā tiešām ir uh, simulācijas tehnikas, piemēram, kas uh, pēta dinamisko, a, uh, a, uh, kādas. A, um, detaļas darbību, un to varbūt, ka var arī jau labot pirms uh, ražošanas fāzes. Līdz ar to testi pēc tam ar jau gatavām detaļām. Uh, tam tiek patērēts tikai minimālais laiks, un tas ir vajadzīgs ne tikai uh, ražotājiem, bet arī gal galā tas nāk uh, patērētājiem par labi. Un tas nāk par labu arī pilsonim. Un ir viens pētniecības. Uh, procesā Shift to Rail ietvaros. Tas noved pie tā, kā uzlabojas situācija. Tas noved pie tā, ka vilcieni var labāk tikt izmantoti un ir kopumā labāki jo drošība, protams, ir nu, galvenā prioritāte. Paldies! Paldies! Domāju, ka tikai maza piezīme, bet izvērsās liela diskusija. Pakeikungs no komisijas. Jūs uh, atcerēsieties, ka no rīta jums bija tikai trīs minūtes, lai uzstātos, nu, un um, jāsaka, ka tagad situācija nav daudz mainījusies. Jūs varat lakoniski izteikties. Brain, paldies! Un, paldies, eh, ka atļausiet atļāvāt komisiju izteikties gan rīt, gan tagad. Jums tagad eh, vairāk laika ir palicis līdz beigām 15 minūtes. Noteikts uzlabojums. Paldies katrā gadījumā, ka šajā komitejā tiek skatīta ceturtā dzelzceļa pakotne. Šī ir integrētā eh, pakotne, kas vēlas izveidot vienoto. No un pabeigt vienoto telpu, transporta telpu Eiropā. Un, protams, pamatelementi šeit ir eh, vienota reģistrācijas procedūra, certificēšana, protams, eh, jaunienācēju ienākšana tirgu, tās atvieglošana, standartizācijām prieks, ka darbi ir uzsākti tik raiti transporta komitejā, atgādinot jums par pamat elementu pakotnē. Tas ir dzelzceļš, kā mūsu transporta veids, kas ir jāattīsta ilgtspējīguma ietvaros. Man jums par to nav jāstāsta. Protams, mums ir rūpnieciskas ambīcijas Par to daudz kas izskanēja šodien pēcpusdienā, un šī iniciatīva Shift to Rail pārēja uz dzelzceļu šeit arī spēlē nozīmīgu lomu. Iekšē tirgus ietvaros mūsu dzelzceļam vajadzētu attīstīt produktus, kas uh, būtu pārdodami Eiropā, kas būtu piegādājami Eiropā, bet arī citur pasaulē. Un Shift Rail tieši aplūko šo rūpniecisko dimensiju. Sociālā dimensija un sociālās ambīcijas priekšsādātāja kungs. Sociālā dimensija ir skaidra, runa ir par nodarbinātību, par nodarbinātības apstākļiem, par apstākļiem darba vietā. Tas skar dzelzceļa darbiniekus, viņu situācija mums visiem zināma, daudzi elementi pakotnē paredz uh, darba vietas e, maiņu un darbinieku nosūtīšanu citur operatora nomaiņas gadījumā. Tas ir svarīgi. Līdz ar to runa ir arī par lietotājiem, patērētājiem un arī, protams, pasažieriem, tiem, kas izmanto dzelzceļu no rīta un vakarā. Arī viņiem jāpiedāvā attiecīgas kvalitātes pakalpojums. Un, protams, ekonomiskā dimensija konkrētspēja ziņā. Mums ir nepieciešama konkrētspējīga sistēma mūsu ekonomikai, bet jāaplūko arī izmaksas. Visa šī pakotne runā lielākoties par izmaksu samazināšanu, tiecībā uz ritošo sastāvu, bet arī attiecībā uz uh, valsts līdzekļiem. Runājot par kompensācijām, kas valstī jāizmaksā. Dzelzceļa sektorā mazināt izmaksas ir ļoti sarežģīti. Un um, visefektīvākais veids, kā to panākt, ir konkursu izsludināšana. Tā pierāda dalībvalstu pieredze. Konkursu izsludināšana samazina izmaksas no 10 par 10 un dažos gadījumos līdz pat 30%. Tā kā tas ir svarīgi dalību valstīm, un um, kompetentās iestādes to labi apzinās. Tik tālu par vispār, vispārīgo ietvaru. Ap ceturto dzelzceļa pakotni, tagad par atsevišķām komponentiem - tehniskais pīlārs kas eh, detalizēti tika izrunāts šodien pēcpusdienām. Es varu apstiprināt eh, to, kas izskanēja un ko teica mūsu eksperti, ka ceturtā pakotne tehniskā pīlāra ietvaros eh, mēģinās integrēt sastarpējo savietojamību un uzlabot drošību. Daudz, kas tika izdarīts likumdošanā, bet uh, vēl ir vieta uzlabojumiem. Ir nepieciešama vienota pietura dažādām procedūrām, attīstot to, kas mums jau ir, un virzot uz priekšu ērā kā centrālo koordinācijas vietu. Protams, viss ir jāsaskaņo arī ar nacionālajām drošības aģentūrām. Resursu jautājums ir nozīmīgs. Nebūtu iespējams ar ērā pilnībā aizstāt Nacionālās drošības aģentūras. Uh, Līdz ar to mums jāpadomā, kādas attiecības būs starp eiro un NSA. Protams, arī jāmazina nacionālo maršrutu skaits, jo nacionālo noteikumu atvainojiet skaits, um, jo šī ir vislielākā barjera standartizācija un harmonizācija. Šis process jau ir uzsākts. Tas ir jāturpina, kaut arī jau konstatējams progres, un ceturtajā pakotnē mēs tieši turpinām virzīt uz priekšu nacionālo noteikumu racionalizēšanu, lai certifikāti varētu tikt izsniegti uz Eiropa, Eiropas standartiem. Nacionālajie noteikumi turpinās pastāvēt, bet tie vairāk attieksies uz ritošā sastāva operēšanu, savukārt uh, standartizācija jākļūst par Eiropas vienoto procedūru. Un pēdējais, kas varbūt tik ļoti netika diskutēts, izdiskutēts šodien, bet kas ir ļoti būtiski, atbildības uzņemšanās, uz atbildības sadalīšanas starp ERA un NSA un eh, citām kompetentām iestādēm. Dzelzceļu uzņēmumi, ražotāji, visi šai ķēdē iesaistītie posmi. Direktīvā pārstrādātajā versijā ir paredzēts uh, skaidri sadalīt atbildību, lai uzlabotu arī drošību. Un viena lieta, kas bieži neizskan diskusijā, runa ir arī par rūpniecības atbildību kā tādu. Protams, tehniskā pakotne visvairāk virzīta uz tehniskiem ražotājiem, lai racionalizētu ražošanas procedūras, bet noskaidrojot atbildības jautājumus, mums izdosies uh, ražotājiem nodot daļu atbildības un um, tas uzlabos uh, caurskatāmību kopumā un visi būs ieguvēji. Divi komentāri par pārvaldību. No šī rīta diskusijas eh, dažas lietas man palika prātām. Pēc būtības eh, komisijas eh, priekšlikuma mērķis nav atsaistīšana, runa ir par ietvaru izveidi, lai infrastruktūras menedžeri, ņemot vērā visus aspektus, varētu attīstīt nacionālo infrastruktūru. Uh, un infrastruktūru Eiropas kontekstā, lai labāk kalpotu patērētājiem. Šis ir pārvaldības pakotnes mērķis, un tam jānotiek saskaņā ar visiem spēlētājiem. Jāizveido arī attiecīgs Eiropas uh, infrastruktūras tīkls, lai veicinātu arī TNT uh, attīstību. Jāpalīdz uh, tam, lai šie noteikumi kļūtu efektīvi, izmaksu ziņā efektīvi, neatkarīgi. Mēs, mums arī jāmācās no enerģētikas pakotnes un nevajadzētu atkārtot iepriekš pieļautās kļūdas. Tad infrastruktūras menedžera neatkarība jābūt nodrošinātai. No rīta dzirdēju, ka atsaistīšana nav pats par sevi tas mūsu pašmērķis, bet uh, regulācija tā arī nav. Es, um, protams, apzinos, ka regulatoriem ir izšķiroša loma un attiecīgi resursi, bet viņam jārīkojas uh, caurskatāmā veidā un noteikti jāsaglabā attiecības arī ar infrastruktūras menedžeriem, jādarbos tiešā sadarbībā. Tā ka cerams, ka ar šo pakotni dzelzceļa tīkli kļūs labāki un visi būs ar to apmierināti. Paldies pakikungam! Noslēgumā daži priekšsēdētāji secinājumi. Šķiet, ka visi deputāti līdz pēdējiem cer, ka piektās pakotnes mums nebūs. Es garantēt gan to nevaru. Dažreiz brīnumiem nepieciešams vairāk laika, bet situācija dzelzceļa sektorā ir tāda, ka viss, ar ko esam konfrontēti, ir problēmas. Problēmas un problēmas. Es jums atgādināšu, ka pirms 44 gadiem šovasar eh, cilvēks eh, pirmo reizi cilvēka kā pēda pirmo reizi pieskārās mēnesis virsmē ar Paula 11 misijas ietvaros. Neskatoties uz šiem milzīgiem sasniegumiem, vilciens, kas apsēs Beļģijā, joprojām nevar iebraukt Luksemburgā. Jūs varat apzināties šī izaicinājuma mērogus un um, Jā, es uh, labprāt kā analoģiju izmantoju aviāciju jums aviācijā ir līdzīgi noteikumi kā dzelzceļa sektorā, tad neviens Airbus uh, nevarētu lidot šobrīd, jo katrai lidmašīnai vajadzētu saņemt 27 drošības certifikātus un uh, tam blakus vēl papildu papīrus, ja? Aviācijas sektorā mums tas izdodas. Kāpēc vilcieniem ir tādas grūtības? Jāsaka, jeb iepriekš eh, eh, aktīvi operatori tika pasargāti kā tādiem mūriem. Un, manuprāt, šādi mums arī rodas problēmas. Eh, dzelzceļš nedomā par visu Eiropu. Aviācija domā daudz plašāk. Vilciens savukārt eh, redz tikai šo, šīs nacionālās robežas. Un ja mēs nepanāksim pamatīgus grozījumus šajā attieksmē, grūtības saglabāsies. Var sūtīt kravu no Manchesteras uz Hongkongu, un 13 eh, stundu laikā krava būs pienākusi, bet no Francijas eh, dienvidiem uz Lielbritāniju to pašu kravu tāpat laika limitā nevar nosūtīt, nevar tie iekļauties. Un nu, tas vienkārši nav loģiski. Un šeit man jāatgriežas pie erā lomas un tehniskajām specifikācijām. Mums ir teisī regula, par ko Maikls bieži atgādina. Mums arī ir likums par palīdzību TSI, bet dalībvalstis to nedara. Es te, man padomā, arī ir uh, mana dzimtā valsts. Ja jau mums ir noteikumi, tad tie ir jāievēro. Tad līdz ar to pamatlieta šeit nav atsaistīšana, kaut arī daži varbūt uzskata, ka tā ir ļoti nozīmīga lieta. Bet, ja mums nebūs sastarpējās savietojamības un tehniskās harmonizācijas, kas to pieļaus, vispārējais neko nenozīmē jo arī tad katrs būs savas valsts ietvaros aiz eh, šiem mūriem un Robert. Jā, ir izolēti tīkli joprojām Eiropā. Un eh, mums eh, šīs problēmas jāizskata. Bet sastarpējā savietojamība, sastarpējā atzīšana un tehniskās specifikācijas - šie aspekti ir atslēga aspekti pie šīs pakotnes. Es paldies šīs pēcpusdienas runātājiem un arī rīta runātājiem. Paldies viesiem un paldies kolēģiem. Ceru, ka jums tas palīdzēja. Sanāksme bija informatīva un noderīga. Mēs uzklausījām aizsošās domstarpības. Mēs sapratām, kas mums jādara un ko mēs nevaram izdarīt. Referentiem, protams, būs grūti panākt kompromisu un pēc tam pārliecināt transporta komitejas um, kolēģus, ka tas ir pareizais ceļš uz priekšu, bet uh, pat ja tas izdosies, tad būs jāpārliecina viss parlaments, kas ir daudz grūtāk. Tā kā novēlu referentiem daudz panākumu viņu darbā, noteikti vēl skatīsim ziņojumus un grozējumus, bet liels paldies par jūsu līdzdalību šodien. Nākamreiz komiteja tiksies 29. maijā, trešdien, pulksten deviņos. Liels paldies visiem un tulkiem, saka priekšsēdētājs. Sēders slēgta.